Ja subsidējam, tad tādā gadījumā mums vajadzētu subsidēt visus taisnīgā veidā. Nu, un te nonāku pie savas runas noslēguma. Mīļie draugi, Eiropas Savienība nav nekad nebūs perfekta. Bet jāsaka, nu, tas ir tas pats labākais, ko šobrīd vispār var iedomāties. Eiropā jau simtiem, lai neteiktu tūkstošiem gadu. Kā jau teicu, visas šīs domstarpības tika risinātas ar karu, ar spēka pielietošanu. Tas, kurš bija spēcīgāks, tas uzvarēja, vājākie gāja bojā, bet nē, tas ir mainījies. Tagad strādājam citādi. Un tas ir daudz labāk. Un citas labāka veida nav. Dalība valstis pēc savas paša brīvas gribas ir, pievienos, ievies, ir pievienošai šai savienībai. Un Eiropas Savienības dalība valsts var arī no tās izstāties, bet nu redzam, ka mēs neviens pat neapveram, cik Brexit būs sarežģīts. Un tas liecina arī par to, cik atbilstīgi darbojas Eiropas Savienība, ka šī labā griba Un šīs vienprātīgā nostāja par saliedētību šīm 27 dalību valstīm ir tik pārliecinoša. Un tā mēs tiksim cauri grūtajiem laikiem, šīm debatēm, šīm ļoti asajām debatēm pat reizēm. Un mums nebūs jāķeras pie vardarbīgiem līdzekļiem. Un tas ir tas atslēgvārds Eiropas Savienības darbībā. Mēs runājam viens ar otru, nevis cīnamies viens ar otru. Nu un kas tad, nā kas tad ar nākotni? Nu, es teiktu, ka mums ir nepieciešams spēcināt pašus pamatus. Jāspēcina vienotais tirgus, jānojauc visas barjeras, jākontrolē ārējās robežas, jāsamazina nekontrolētās imigrācijas draudi jānonāk pie drošas pārējas uz vidē draudzīgu enerģiju, jāiesaist šeit vairāk tirgus spēki un jāpievēršas kopējai drošībai ne tikai no militārā aspekta, bet arī jādomā par drošību informācijas telpā. un necīnīsimies pret populistiem. Risināsim drīzāk tās problēmas, kas liek cilvēkiem raudīties populistu virzienā. Jo viņus atstāsim vienus pašus, tad viņi būs kā šie atsevišķie žagariņi, ko varēs pavisam vienkārši pārlaust un pat lielākās uh, Eiropas Savienības dalībvalsts ir mazas atsevišķas valstis lielā pasaulē, bet kopīgiem spēkiem esam liels spēks pasaulē, un mēs līdz ar to varam savas pamatvērtības - brīvību, demokrātiju un tiesiskumu padarīt par tādām vērtībām, kas ietekmē arī visus citus. Paldies par uzmanību! Krišāni, jūs esat ļoti populāri šajā parlamentā. Paldies! Now, Un tagad Eiropas komisijas priekšsēdētājs Žāns Klauds Junkers. Priekšsēdētāji, premjerministra kungs, dāmas un kungi deputāti. Es esmu ļoti priecīgs atkal būt šeit, lai tiktos ar Latvijas premjerministru, kurš ļoti labi pazīst šo plenārsēžu zāli, jo viņš šeit ir sēdējis deviņus gadus. Tāpat es arī esmu ļoti priecīgs būt šeit, jo es atceros pirmo Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Es eh, atceros šo prezidentūru ar prieku, tāpēc, ka tā bija pirmā īstā šīs komisijas prezidentūra. Mēs eh, divus mēnešus bijām darbojušies ar, eh, ar Itālijas prezidentūru. Un es eh, ļoti labi atceros šīs Latvijas prezidentūras pēdējo dienu, jo naktī no 29. jūnija uz 30. jūniju tika pieņemta direktīva pret viesabunēšanas maksu. Un tas bija ļoti labs pierādījums tam, ka Eiropas Savienība uh, var um, dot panākumus un var panākt rezultātus arī pēdējā dienā. Mēs, uh, protams, esam arī ļoti daudz uh, diskutējuši par Brexitu. Un uh, pirms vēlēšanām iespējams būtu svarīgi pievērst Eiropas Savienības pilsoņu uzmanību šiem panākumiem, ko mēs esam m, mm, paveikuši pēdējos gados. Mēs esam pielikuši punktu viesabonēšanas maksai. nous avons voulu être et nous le fûmes Mēs esam gribējuši būt, un mēs arī bijām dialoga komisija. Esam organizējuši tikšanās ar pilsoņiem. Mums ir bijis visu laiku dialogs ar Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka komisija nav kaut kur ieslēgusies Berlamonā bunkurī. Komisija mēģina būt uh, kopā ar pilsoņiem. Uh, komisija nav kaut kāda pučistu banda, kas ir notkļuvusi pie varas neleģitīmi. Mēs visu laiku mēģinām būt kontaktā ar pilsoņiem. Eiropā nevar darboties pret tautas gribu, un tāpat arī Eiropa nevar darboties pret uh, nāciju gribu. Uh, Ja kāds domā, ka nācijas ir vēstures izdomājums, tad eh, viņš kļūdās. Galu galā nācijas ir pastāvējušas ļoti ilgi, un tās arī pastāvēs ilgi. Mēs, protams, runājam arī par nāciju savienību Eiropā, bet Eiropa nekad nevarēs būt valsts, kas eh, kopēs Amerikas Savienoto valstu modeli. Mēs vienmēr būsim bavārieši, luksemburgieši un francūži, un vienlaicīgi mēs būsim arī eiropieši. Nav uh, nekādu pretrunu starp pastāvīgu patriotismu un šādu lielu un spēcīgu valstu savienību, kas ir Eiropas Savienība. Mēs kā Eiropas komisija esam vēlējušies izvairīties no liekas iejaukšanās Eiropas iedzīvotāju dzīvē. Mēs esam mēģinājuši domāt tikai par lieliem un svarīgiem jautājumiem mūsu nākotnē. Tieši tāpēc komisija kopā ar jums parlamenta pārstāvjiem vienojās par šīm prioritātēm, ko es jums prezentēju 2014. gadā. Un tas nebija uh, tikai kaut kādas gaisa pilis. Mēs esam nākuši klajā ar dažādām iniciatīvām šo četru gadu laikā. 350 no mūsu priekšlikumiem ir pieņemti, un uh, 164 priekšlikumi vēl ir pie koplikumdevējiem. Šeit ir runa par ļoti svarīgiem jautājumiem, un tā skaitā arī par patvērumu sistēmu. Es, protams, būtu gribējis, lai mēs varētu pieņemt visas šīs direktīvas, kas ir tik būtiskas patvēruma sistēmas reformai. Es esmu arī apmierināts ar to, ka nekad Eiropas Savienības pastāvēšanā mēs neesam tik daudz izdarījuši sociālajā jomā. Ļoti ilgus gadus sociālā sistēma bija pabērna lomā, tāpēc es vēlētos pateikties deputātiem par to, kas ar ļoti lielu apņēmību un uh, gribu atbalstīja komisijas izteiktos priekšlikumus. Tagad pāriešu uz otro valodu. Premjerministra kungs, Latvija ir valsts, kas daudz labāk nekā citas valstis saprot, ko tas nozīmē darboties savienībā. Un premjerministra kungs savā lieliskajā runā to arī ļoti labi aprakstīja. Premjerministra kungs, jūsu valsts vienmēr ir virzījusi uz priekšu savu likteni. Un es varu šeit citēt vienu no jūsu slavenākajiem dzīniekiem. Mēs būsim tik lieli, cik mēs gribam būt lieli, un jūs esat lieli. Jūs esat uh, cīnījušies par savu brīvību, un esat to darījuši ļoti sarežģītos apstākļos. Rietumē Eiropieši pat nevar iedomāties, cik grūti tas ir bijis. Jūs esat veidojuši vēsturi, nevis kļuvuši par vēstures upuriem un šo vēsturi jums ir uzspiedušas jūsu lielās kaimiņu valstis. Jūs esat pateikuši nē ieročiem un tankiem, jūs esat cīnījušies par savu uh, brīvību. Un nesenajā vēsturē viens no svarīgākajiem notikumiem ir tieši brīvības uh, atgūšana. Latvija ir meklējusi savu vietu zem saules, Latvijas vieta nav mm, kaut kur ēnās un tumsā. Latvijas vieta ir saulē, un mēs eh, priecājamies, ka jūs esat eh, pievienojušies Eiropas Savienībai, un mēs eh, nevienu brīdi nenožēlosim, ka Latvija ir kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti. Jūs esat pievienojušies arī Schengenas zonai, un es pilnībā jums piekrītu. Uh, attiecībās to, ko jūs teicāt par iekšējām robežām. Eiropas komisija ir nākusi klajā ar uh, desmit tūkstošu cilvēku uh, nodrošināšanu robežu apsardzēji un krasta apsardzēji. Visi uh, šie jautājumi tika atlikti līdz 27. Uh, gadam, bet komisija ir uzstājusi, ka tas ir jāpanāk jau līdz 2020. gadam. Darīsim to, jo priekšlikums jau ir uz galda. Uh, Jūs uh, palīdzat veidot Eiropu um, drošāku un spēcīgāku. Jūs esat uh, viena no 25 dalībvalstīm, kas 2017. gada decembrī uzsāka pastāvīgo sadarbību aizsardzības jautājumos. Jūs esat nodrošinājuši arī to, ka pārobežu militārā mobilitāte eh, kļūst vienkāršāka. Latvijai tas ir svarīgi, un jūs esat eh, darījuši, lai šī mobilitāte būtu vienkāršāka, un šādā veidā jūs arī ļaujat eh, atvairīt dažādu veidu apdraudējumu. Jūs esat dzīves pierādījums tam, kā Eiropa stiprina nacionālo suverenitāti. Jūs eh, pieminējāt arī enerģētiku, šo ļoti nozīmīgo Eiropas eh, politikas jomu. Jūsu vēsturu un geogrāfija nozīmē to, ka um, Latvija un Baltijas valstis ir tāda izolēta enerģijas sala, kas ir atdalīta no pārējās Eiropas Savienības. Tad, kad mēs sākām strādāt, mēs mēģinājām nodrošināt, lai latvieši nekad nebūtu augstumā, lai neviena dalība valsts nepaliktu tumsā. Man šis jautājums bija svarīgs, jo tas attiecas ne tikai uz Baltijas valstīm, bet arī uz visu Eiropu. Tieši tāpēc, tad, kad mēs sākām strādāt, mēs izveidojām enerģētikas savienību, un mums tā bija ļoti svarīga prioritāte. Mēs mēģinājām nodrošināt, lai uh, latviešiem būtu pieejama drošāka un lētāka enerģija. Uh, Pašlaik mēs gatavojamies nodrošināt sinerģiju starp uh, Baltijas un Eiropas Savienības enerģijas tirgu. Mēs uh, investējam infrastruktūrā un mēs arī nodrošinām visambiciozāko un visa tālajošāko um, enerģijas un klimata ietveru pasaulē. Es esmu jums ļoti pateicīgs premjerministra kungs par jūsu vadību un arī par jūsu darbu šeit Eiropas parlamentā un arī par to, ko jūs veicat kā premjers. Tagad trešā valoda. Latvija nodrošina lielāku spēku Eiropas Savienībai tieši tāpēc, Ir tikai normāli, ka Eiropas Savienība investē Latvijā, jo investēt Latvijā nozīmē investēt Eiropas nākotnē. Latvieši ļoti labi saprot, kādas tam var būt eh, sekas. 50 eh, tūkstoši Latvijas eh, darba ņēmēju ir ieguvuši jaunas kvalifikācijas pateicoties Eiropas Savienības līdzekļiem, un tādējādi tiek stiprināts darba tirgus. Tāpat arī 300 km eh, jaunu ceļu ir eh, atjaunots ar Eiropas Savienības līdzekļiem, un tas pats attiecas arī uz savienojumiem ar Igaunijas un um, mm, Lietuvas ceļiem. 960 tūkstoši investīciju ir mobilizētas, miljonu investīciju ir mobilizētas tieši Baltijas valstīs. Uh, Latvijas nākotne ir mūsu visu nākotne, un tieši tāpēc mēs vēlam, vēlamies ieteikt, lai simtiem miljardu eiro nākamajā daudzgad finanšu plānā tiktu atvēlēti pētniecībai un attīstībai. Mēs varēsim to paveikt tikai tad, ja mēs darbosimies kā komādā. Tas nozīmē, ka mums ir jāinvestē arī drošākās robežās. Mēs vēlamies nodrošināt, lai e, katrs ceturtais eiro no mūsu budžeta atbalstītu klimatu un ilgspējīgu attīstību. Tāpat arī mēs vēlamies papildināt e, Erasmus programmu, mēs vēlamies dubultot uh, to finansējuma ziņā. Mēs ceram, ka jūs atbalstīsiet mūs šajā ceļā un darbosieties aktīvi, lai mēs visi kopā to varētu panākt. Es at, Vēlētos atsaukties arī uz jūsu komentāriem par vidējā termiņa finanšu plānošanu. Ir ļoti svarīgi, ka mēs investējam pētniecībā, aizsardzībā un jaunatnē, bet to mēs varā, varēsim paveikt tikai tad, ja mēs izdarīsim arī um, budžeta apgriešanu pašreizējā politikā, un tas, protams, attiecas arī uz lauksēmniecību. Uh, Es neesmu par to priecīgs, bet eh, mēs esam vienojušies par deviņām prioritātēm, kurām arī ir vajadzīgs finansējums. Un tas nozīmē, ka ne, mums būtu jāsamazina budžets par 1,4%. To, protams, neviens nevēlas. Neviens nevēlas atteikties no 1,4% no sava IKP. Parlaments iespējams eh, atturas mazāk budžeta jautājumos nekā padome, bet, eh, protams, mums ir jādomā par eh, šiem 1,3%. Mums vajadzētu tos noteikt. Mēs kā komisija esam nākuši klajā ar 1,4%, 1,1% vietā, tad jūs tam nepiekritāt. Tieši tāpēc mums vajadzētu noteikt prioritātes. Mums uh, Nevajadzētu, protams, atteikties no tik svarīgām jomām kā lauksaimniecība, kas dažās valstīs ir būtiskākas nekā citur. Latvija ir pārvarējusi ļoti grūtus gadus, un tas saistās ne tikai ar ģeogrāfisko atrašanās vietu vai ar vēstures mantojumu. Tas ir saistīts arī ar ekonomisko krīzi, kas ļoti smagi skāra šo valsti. Taču um, piecus gadus pēc uh, mūsu darba sākuma Latvijas ekonomikai klājas izteikti labāk. Un tas, protams, ir noticis pateicoties vienam no jūsu priekštečiem, Valdim Dombrovskim. Viņš uh, ievirzīja Latviju uz uh, pareizā ceļā. Un tieši tāpēc es arī priecājos, ka viņš ir kļuvis par uh, komisijas vicepriekšādātāju, viņš ir atbildīgs par eiro un par sociālo dialogu. Valdi, liels paldies par jūsu darbu! Also mir fiel vieles ein zu dem, was du gesagt hast. Es, eh, protams, eh, varētu daudz ko teikt, eh, lai atbildētu uz jūsu runu. Jā, Latvija, protams, ir maza valsts. Es esmu speciālists mazās valstīs. Bet šī ir valsts ar lielām ambīcijām. Ļoti bieži te ir runa arī par satikšanās vietu starp rietumiem un austrumiem. Galu galā šeit ir runa arī par divām Eiropas Savienības plaušām. Un, ja Eiropa vēlas, lai tai būtu laba nākotne, tai ir jāelpo ar abām plaušām. Šī ir mana pēdējā uzstāšanās Eiropas parlamentā. Un es ar smagu sirdi skatos, ka daži kolēģi tagad atsakās no tālākas darbošanās politikā. Es esmu daudz ko mācījies, mēs esam daudz strīdējušies, bet esam arī daudz ko panākuši. Un es varu atkārtot to, ko es teicu savā pirmajā darba dienā. Eiropa ir jāmīl. Un ja mēs Eiropu nemīlam, tad mēs mm, neesam ne, ne, ne uz ko spējīgi. Es mīlu Eiropu. Beaucoup, le... Paldies eh, Eiropas komisijas priekšādātājam. Paldies, Sežant Klod. Liels paldies jums par sadarbību, kaut arī dažkārt mums ir bijušas viedokļa apmaiņas un viedokļa atšķirības. Tomēr es uzskatu, ka sadarbība starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu ir ārkārtīgi svarīga, un mēs visi strādājam pilsoņu labā, Eiropas pilsoņu labā. Mums, protams, ir vajadzīga Eiropa, protams, tā ir jāuzlabo un jāmaina, bet tas ir vienīgais veids, kā aizsargāt mūsu pilsoņus. Mums ir kopīga vēsturē. Tas, kas pirms eh, divām, notik, divām dienām notika Parīzes Diamātes katedrālē, eh, parāda, ko nozīmē būt Eiropietiem. Mums ir kopīgs mantojums un mums ir arī kopīgas vērtības, pat ja mēs runājam atšķirīgās valodās. Lūk, tieši tāpēc es pateicos jums par jūsu darbu un Liels paldies arī padomēji, bet jebkurā gadījumā liels paldies par to, ka jūs vienmēr esat bijis gatavs būt šeit kopā ar mums parlamentā. Paldies par jūsu darbu. Eh, tagad beidzas reģistrēšanās brīvā mikrofona procedūrai. Un eh, pirmais eh, tagad izteiksies tautas partijas grupas pārstāvs Vēberkungs. Priekšādātāja kungs, komisijas priekšādātāja kungs, premjerministra kungs, godāmie kolēģi cik lieliska pēdējā runā mūsu uzrunās par Eiropas nākotni. Es esmu pateicīgs par to, ka ir norganizētas šīs runas, un es esmu arī ārkārtīgi priecīgs, ka Krišanta bija pēdējais runātājs šajā pēdējā plenārsēdē. Jūs uh, skatāties uz Eiropas nākotni ar ļoti tālajošu vīziju, un tāpat arī jums ir ļoti labas zināšanas par to, kā darbojas Eiropa un kā strādā Eiropas parlaments. Uh, Es arī vēlētos norādīt, ka nākotnē būtu labi, ja būtu vairāk tādu premjeru, kuriem ir pieredze strādāt Eiropas parlamentā. Es arī ļoti priecājos par to, ka jūs sākāt uz optimistiskas nots. Jūs eh, runājat eh, kā latvietis, un Latvija ir valsts, kurai ir ļoti labi klājies eh, ekonomikā pēdējos gados, tieši pateicoties arī uh, Valdim Dombrovskim un viņa vadībai. Tas ir ļoti liels panākums jūsu valstī, bet šeit ir, protams, ļoti Eh, jāņem vērā arī investīcijas un drošības sajūta. Latvieši jūtas pasargāti tikai tāpēc, ka viņi ir daļa no eh, šīs lielās savienības, kas ļauj viņus eh, aizstāvēt no dažādiem apdraudējumiem. Žāns Klauds jau uzsvēra, ka pēdējos piecos gados mēs esam ļoti daudz ko panākuši. Mums ir jāatgādina par šiem panākumiem. Mēs esam radījuši miljoniem jaunu darba vietu pateicoties Junkera plānam, tāpat arī ilgspējīgi izaugsmu izaugsme, un mēs esam arī esam bijuši galvenie, kas ir cīnījušies pret klimata pārmaiņām. Varam tiešām būt ļoti lepni par to, ko esam sasnieguši Žanklodu Junkeru vadībā. Un man ir 46 gadi, esmu pirmā paudze šajā kontinentā, kur var teikt, ka mēs piedzīvojuši un esam dzīvojuši mierpilnā, uh, brīvā Eiropā. Mēs uh, uh, varējām baudīt mieru, bet daļa no kontinenta bija aiz dzels priekškara. Tādēļ arī ir ļoti jāpatur tas prātā, dārgie draugi, un arī ārpus plenārsēdes mums jāpiedalās kampaņā, un mums ir jārunā par optimismu. Mēs dzīvojam izcilā, lieliskā Eiropā, un mēs aizsargāsimies pret egoistiem nacionālistiem. Point. Otra lieta, ko jūs minējāt, bija konkrēti jautājumi, kas jums ir jārisina arī par cilvēku satraukumiem. Jūs minējāt migrāciju un pilnībā varam atbalstīt jūsu ideju par to, ka ir jāaizsargā mūsu robežas. Un tad. Uh, Eh, nevis kontrabandisti, bet valstis lemj, kas var uzturēties pie mums. Mums ir nepieciešama ambiciozs plāns arī Āfrikai, un iespējams arī tieši nākotnē mēs strādāsim pie tā, lai varētu arī sadarboties ar mūsu kaimiņu kontinentu, arī nodarbinātības jautājumi, pētniecība un arī reģionālajie fondi ļoti svarīgi īpaši Eiropas nabadzīgākiem reģioniem, arī tirzniecība, vienotais tirgus, lai varētu veidot, stiprināt vienoto tirgu, lai varētu rast radīt jaunas darba vietas, mums ir jāmeklē savi spēki, priekšrocības un nevis jākoncentrēs uz citiem. Klimata izmaiņas arī aktuāls, protams, jautājums. Runājot par Eiropas nākotni, jārunā arī atklāti. Viena lieta ir saturs, politiskā pieeja, bet tad vēl viena lieta ir metode, kā nonākt pie rezultātiem. Mēs zinām, kādas ir problēmas. Mums ir nepieciešama spēcīga Eiropa, mums ir problēma ar vienprātības balsojumu, es to saucu par problēmu. Uh, Arī par Krievijas politiku mums vienmēr ir nepieciešamas 27 valstis, lai vienotos, un mēs gribam padarīt Eiropas Savienību par ļoti spēcīgu spēlētāju globālā līmenī. Tādā gadījumā ir jābūt vairākuma balsojumam, un tādēļ ir jāmaina šī mūsu metode. Kad es runāju par metodi, uzskatu, ka ir arī jāpārie. Ir, Jāstaprina arī šis tiltu veidošanas praksē. Arī mani valsts Vācija migrācijas jomā bija pret Eiropas komisijas idejām par saistošām kvotām attiecībā uz migrantu izmitināšanu. Un tā tas bija līdz 2015. gadām. Pēc tam imigrācijas problēma nonāca Vācijā, un tad divu, trīs mēnešu laikā Vācija mainīja viedokli un uzreiz prasīja šo saistošo kvotu mehānismu Ko tas mums māca? Māca to, ka mums, mēs nedrīkstam raudzīties uz Eiropu no egoistiska viedokļa. Nē, mums ir jāņem vērā arī citu problēmas, ja mēs vēlamies spēcīgu Eiropas Savienību. Un visbeidzot, visbeidzot par metodi. Eiropa, kas ir demokrātiska, mēs zinām, par ko mēs runājam. Tās ir arī iniciatīvas tiesību jautājums. Šeit parlamentā jāstiprina arī šīs parlamenta izmeklēšanas kapacitāte, īstenošanas noteikumi arī ir jāpārbauda. Un tiešām, Krišāni, man ir pa, esmu pateicīgs arī, ka tu atbalsti šo špicen kandidātu ideju, bet ka tas, tas ir jāpasaka pirms vēlēšanām, ka esmu šīs partijas kandidāts Eiropas parlamentā, un mums ir arī programma, lai varētu atbalstīt. Uh, mūsu pieeju Un visbeidzot, eh, Eiropas nākotnē nozīmē, ka mums ir jāaizsargā arī Eiropas dzīvesveids, demokrātija, tiesu sistēmas neatkarība, vienlīdzīgi. Um, dzimumu jautājums un arī brīvības, vārdbrīvība, reliģijas brīvība, presas brīvība. Mums ir jāgarantē nākotnē šīs tiesības, uzlabojot arī tiesiskuma sistēmu. Mums ir jāsniedz pozitīvs piemērs par to, kā mēs pozitīvi varam mainīt sabiedrību cilvēciskā veidā, ka Eiropa piedāvā pasaulē savu dzīves veidu vērtības tāda ir Eiropas nākotne. Paldies! Un tagad sociāla demokrāta grupas vārdām Breso kundze lūdzu. Godātais premjerministra kungs, tas ir ārkārtīgi liels uh, gods ir uh, sveikt jūs šodien premjerministra amatā un sveikt jūs šeit Eiropas parlamenta plenāra sēdē. Jūs ļoti labi pazīstat uh, parlamentu, gandrīz desmit gadus bijāt šeit deputāts. Šis ir ārkārtīgi liels gods mums Jūs uh, esat uh, valdības vadītājs un arī savā uzrunā pateicamies jums par to, ka norādījāt arī uz ļoti svarīgiem Eiropas nākotnes perspektīvām, kas būs jāveido pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un tādēļ arī sveicu jūs šeit mūsu vidū sociāldemokrātu grupas vārdā. Jūs esat pēdējais valdības vadītājs, kas uzrunā Eiropas parlamentu kur mums noslēdzas sasaukums, tad jūsu vizīte ir arī izcili iespēja, lai varētu diskutēt par jūsu valsti, par Latviju, par Latvijas vietu un lomu Eiropas Savienībā. Mums Eiropas parlamentā, parlamentāriešiem vienmēr ir ļoti prieks eh, tikties ar kādu mūsu bijušajiem kolēģiem, kā to uh, Mēs tiešām esam ļoti priecīgi jūs šeit redzēt un redzēt arī, ka parlamentārieši kļūst par ļoti nozīmīgu amata um, ieņēmējiem un atbildēsim uz sabiedrības pilsoņu gaidām, stiprināsim Eiropas Savienību, lai risinātu mūsdienu izaicinājumus, jo katra valsts atsevišķi. Um, īpaši tik maza valsts kā jūsu, bet neatkarīgi arī no iedzīvotāju skaita, kas ir lielāks Itālijā, Francijā, bet nu katra valsts atsevišķi nevar izsināt globalizācijas izaicinājumus, klimata izmaiņas. Neviens nevar garantēt savu aizsardzību un garantēt savas valsts ekonomisko izaugsmi. Uh, arī Junkera kungs, uh, tāpat kā jūs, es arī mīlu Eiropu, bet es iestājos par Eiropas Savienības valstīm, nevis par vienu lielu Eiropas valsti, bet par tiešām par tādām uh, apvienotajām Eiropas Savienības valstīm, līdz ar to es neredzu, kur šeit ir problēma. Paldies arī par jūsu iesaisti un darbu Eiropas Savienības interesēs. Šodien jūs uzstājaties pēdējo reizi parlamenta priekšā un tiešām savas grupas vārdā vēlos pateikties jums par šo cīņu par vienoto Eiropu, kas varbūt ir iespējams pat vairāk nekā apvienotās Eiropas Savienības valsts. Premjerministra kungs, tas, ko jūs sacījāt, tiešām ir ļoti um, liela apņemšanās uh, Eiropas vārdā strādāt, uh, un uh, tas norāda uz jūsu eiropeistisko apņemšanos šajā kontekstā, kur Eiropas valstis vairs individuāli nevar spēlēt nozīmīgu lomu starptautiskā līmenī. Kā to atgādina arī kolēģis, varbūt vajadzētu pielikt punktu vienprātības. Uh, metodē padomē jūs eh, varbūt varētu atbildēt uz šo jautājumu, jo patiesībā tas tikai eh, varbūt vairāk atspoguļo katras valsts egoistiskās intereses un nevis eh, solidaritāti un mūsu kopīgās intereses. Ļoti svarīgi lēmumi Eiropa padomē tiek pārcelt vienmēr uz vēlāku laiku, un tas notiek, kad, kad mums ir nepieciešama ļoti spēcīga Eiropa. Un jūs arī par to runājāt, un tad uh, kurā pusē mēs vēlamies nokļūt Eiropas vēsturē pilsoņu pusēs vai arī to pusēs, kur iestājas pār uh, elitu, elites interesēm. Tad, nu, kurā pusē jūs vēlaties būt aktīvā Eiropas pusē, kur uh, Eh, tikai strādā kādas elite, noslēgta grupa vai arī to pusē, kur ir pieņēmuši ļoti svarīgus instrumentus, tā skaitā arī budžetu, lai varētu attīstīt eh, katru savu potenciālu. Mēs sociāldemokrāti uzskatām, ka Eiropa veidot likumi, um, tiesības, cilvēku tiesības, pilsoņu tiesības un arī solījumu attiecībā uz sabiedrību. Un tad eh, arī. Uh, Mēs eh, vēlētos, lai jūs atbildētu uz sekojošiem jautājumiem. Vispirms runājot par Eiropas eh, apņemšanos attiecībā uz imigrantu kvotām. Jūs sakāt, ka esat pret šīm kvotām, bet kā rīkoties, kā nodrošināt uh, Kā jūs teicāt, ja mums ir uh, šī kopīgā uh, robeža, tad kā mēs varam uh, arī pārvaldīt šo jautājumu? Tas ir pretrunā ar solidaritāti. Solidaritāti, kas piemērojas visām mūsu politikām, tā skaitā arī, piemēram, kohēzijas politikā, kas ir solidāra. Ko konkrēti jūs varētu teikt par šīm kvotām, par um, imigrantu izmēn, izmitināšanu? Tālāk arī par to, kas ir pret pārkāpumu procedūrām septītajam pantam pret Ungāriju un Poliju. Kā jūs varētu paskaidrot? šo savu noraidījumu. Un jūsu kritikas ir ļoti pamatotas pret Putinu un pret, tālai, pret uh, galē labējiem kur ir Salvīni un Orbāns. Jūsuprāt, šeit nav kādas pretrunas? Un visbeidzot, kādi konkrēti ir jūsu valdības pieņemtie pasākumi, lai varētu mazināt diskrimināciju pret LGBTI personām? Eiropas komisija arī cīnās pret rasismu un neiecietību un arī nākus klējas to paziņojumu martā, bet ir arī ir identificējusi trūkumus šajā jomā. Eiropas Savienība strādā uh, zem, tolerances karoga, Latvija ir arī Eiropas Savienības dalība valsts un arī tātad ir uh, ievēro visu šīs vērtības. Paldies un sagaidīšu atbildes uz maniem jautājumiem. Liels paldies Braiso kundzei un tagad tiek ar vārdā Roberts Zīle lūdzu. Prezidenta kungs, eh, komisijas prezidenta kungs, eh, premjerministra kungs, eh, prieks jūs šeit redzēt un paldies par enerģisko un ļoti saturisko runu kā lieliskam valodniekam politiķim un arī labam kolēģim ar kuru mēs esam strādājuši gan latvijas politikā gan arī šeit eiropas parlamentā roku rokā daudzos jautājumos. Un es gribētu arī eh, kolēģi uzmanību vērst uz lieliskām dāmām, kas ir Krišāna Kariņa komandā. Jūs redzaties pirmās rindās ap viņu. Es domāju, ka mēs varam lepoties eh, visādā ziņā ar mūsu diplomātisko korpusu Latvijā un, eh, un paldies par jūsu darbu. Es arī nenožēloju nevienu dienu ne iestāšanos Eiropas Savienībā, ne Eirozonā. Bet tajā pašā laikā es varu teikt to, ka es esmu ļoti daudz reizes nožēlojis to, un nevaru lepoties vai piekrist eiropas politikai eiropas savienības politikai kas šeit tiek realizēta un arī par viņas tēlu un seju ja tā varētu teikt. un eh, es eh, par to arī runāšu savā, savā tālākā runā. so kristiānis i'm really um, uh, glad that you. kristiāni man patiešām ir prieks, eh, ka jūs neuzsvērāt, ka viss Eiropā ir kārtībā, ka viss notiek labi, ka viss progresē normāli un mēs esam ceļā uz arvien ciešāku Eiropas Savienību. Šeit bija daudz analītisku ideju. ECR grupa vienmēr ir atbalstījusi ekonomikas vienoto tirgu. Taču mums ir zināmas šaubas, par kurām jau esam runājuši. Jūs teicāt, ka jūs nesat Uh, apmierināti ar visu, kas šeit notiek, runājot par tās augtajiem čempioniem. Nacionālie čempioni ir arī Eiropas čempioni. Un Manfreds Vēbers pirms kāda laika teica, ka jūs varētu piekrist mainīt dažas konkurences un valsts atbalsta uh, notikumus. Es domāju, tas nav labs vēstījums ekonomikam. Eiropa, kas aizsargāja labi, uh, Ja tā aizsargā no ārpuses, tas ir labi, bet ilgtermiņā tā nav pareizā pieeja. Vēl bīstamāk ir protekcionismu pazīmes Eiropas iekšienē. Un, piemēram, to mēs redzam attiecībā uz Amerikas Savienotajām valstīm. Vai mēs gribam nulles barjeras? Bet tagad runājot par kontroversālo procedūru pirmajā paketē Ir skaidrs, ka ne Latvijas, ne Polijas, ne Ungārijas, ne citu valstu uh, valdības bija pret šiem ieteikumiem. Jautājums, ja šīm valstīm tas nav pieņemams, vai tad tas ir labi Eiropam? Kur tad ir Eiropa? Ja Amerikas Savienotās valsts pieņemtu šādu mobilitātes paketi Amerikā, ka, piemēram, tukša automašīna, kravas automašīna jāved atpakaļ uz kādu pilsētu, tad man liekas, tas būtu pilnīgs absurds. Un šeit mēs cīnāmies par mūsu budžetu un tādiem jautājumiem, un aizmirstam to, ka e, Eiropas kopīgais budžets ir tikai visai maz salīdzinot, piemēram, ar ASV budžetu - ap 20%. Tātad federālistiskā pieeja, manuprāt, nav pieņemama. Pilnīgi piekrītu IML runājot par to Latvijas uh, likumdošana arī ir attīstīta pēdējā laikā ļoti nopietni saistībā ar čaulu kompānijām. Ziņojumā, protams, bija nosaukta kāda cita valsts, nevis Latvija. Nepavisam tālu no šejienes un no Briseles tāpat. Ir labi, ka jūs minējāt uh, Uh, izpēti un izglītību un pētījumus. Ir labi, ka finansējums tam aug, to jūs labi pasvītrojat, taču kā tas tiek sadalīts? Un tas ir jautājums ne tikai par demokrātiju. Ja mēs paplašinām horizontu programmu, kas visumā ir labi, bet pilnībā nestrādā, uh, tad demografiskā situācija Eiropā tiks sadalīta vēl vairāk, jo labākās smadzenes, labākie, gudrākie jaunieši pārcelsies uz tiem centriem, kas saņem lielāku finansējumu, un periferālajās valstīs būs daudz ekonomisko problēmu. Un tas pats attiecās arī uz ekonomiku kopumā. Šī nesabalansētība Eiropā būs vēl lielāka. Esmu minējis dažus punktus, kur daļēji jums piekrītu, daļēji gribētu turpināt. Kopumā es domāju, ka jaunajā parlamentā mums izveidosies laba politisko ģimeņu sadarbība, un mēs tiešām veidosim vienotu Eiropas tirgu un saglabāsim šo pamatprincipu. Paldies! Paldies! Telička, nākošais runātājs. Prieks jūs redzēt Eiropas parlamentā, Kariņa kungs. Atvainojos. Sākšu vēlreiz. Jūs sarunas sākumā teicāt, ka Eiropas parlamentā esat šo to iemācījies. Varētu rast kādu paralēli. Ir tāds uzskats, par ko, piemēram, Čehu premjerministrs varētu būt Eiropas parlamenta loceklis, un tad varbūt Čehijas valdībai būtu cita nostāja. Taču jums ir liela priekšrocība, jums ir zināšanas un attieksme kas ir absolūti nepieciešams, lai vadītu valsti. Tas, diemžēl, neiet kopā ar mūsu cehu premjerministra uzvedību. Jūs minējāt arī valodas. Jūs runājat vairākās valodās un saprotat tās. Nedomāju, ka jūs saprotat čehu valodu. Taču, lasot eh, politiskās kustības manifestu, mēs redzam, ka vienalga ka es esmu liberālis un jūs nākat no tautas partija grupas, ir jautājumi, kur mēs varam rast Eiropas risinājumus, kur mēs varam vienoties ar citām partijām. Un par to mums ir jādomā arī pēc vēlēšanām. Protams, ir kādi jautājumi, kur mums būs vienādi, jeb līdzīgi viedokļi. Tagad par dažiem jautājumiem, par ko jūs rusinājat. Jūs minējat nacionālistus un populistus. Pilnībā piekrītu. Mums ir jāmeklē cēloņi šīm kustībām. Vēlētāju rūpes, raizes un problēmas. Mēs kaut ko esam pazaudējuši globalizācijā, bet mums ir jābūt arī taisnīgiem un godīgiem, ka mums kaut kas pašiem, mūsu ģimenēs, es runāju par politiskajām ģimenēm, ir jādara tas, uh, ko mēs nesam darījuši. Mums ir jānoliedz šie vienkāršotie risinājumi visā politiskajā spektrā. Vēl par dažiem jautājumiem. Jūs runājat par iekšējo tirgu. Domāju, ka šeit nebūs daudz cilvēku, kas uzskata, ka iekšējais tirgus nav īpaši veiksmīgs. Tas ir nepieciešams, bet tikai 35% no šī tirgu ir atvērti. Tas nozīmē, ka 65% ir ārpus mūsu uh, sistēmas. Un tā tad tiešām ir jēga doties uz ASV un tur izmantot vienoto iekšējo tirgu. Jo ar vienu atļauju jums būs uh, pieeja visam. Šeit ir dažādi, piemēram, mobilo sakaru operatori. Vai mēs esam gatavi iet uz vienu regulātoru un uz vienu iekšējo tirgu? Jūs minējāt paralēli ar negodīgo konkurenci ar Ķīnu. Protams, mums nevajag aizstāvēt protekcionismu, bet mums jāsaprot, ja mēs atvērsim savu tirgu, ko es visumā atbalstu, tad ieguvējs būs tas, kas blēdās. Tāpēc nemuļķosim sevi. Mums būs laba situācija, mūsu jaunu uzņēmumi varēs sacensties ar Microsoft vai citām firmām. Nē, mums ir nepieciešami standarti, konkurences politika un taisnīga vide. Vai mums ir griba to visu veidot un izveidot patiesu iekšējo tirgu 100% apmērā. Ja jūs tam piekrītat, darīsim to kopā. Jūs minējāt arī ārējo robežu jautājumu. Protams, tas ir svarīgs jautājums, taču mums joprojām nav pilnīga panākuma šai virzienā. Čehijā mēs daudz dzirdam par šo jautājumu, viņiem trūkst drosmes pieņemt lēmumus, ka mums būs brīva preču un cilvēku aprite. Visbeidzot, par klimatu, par klimata pārmaiņām. Mums ir iespēja strādāt visa politiskā spektra plašumā. Uh, lauksaimniecības politika, godīga, taisnīga attieksme. Protams, mums šeit nav kopējā lauksaimnieciskā politika, jo Mūsu budžeti dalību valstīs balsta lauksaimniecību dažādos līmeņos, un mums ir nepieciešams taisnīga, vienāda attieksme pret mūsu patērētājiem un ražotājiem, protams, arī fermeriem. Paldies! Ievērojiet reglamentu, saka priekšsēdētājs. Papa, Paldies! Diskusijas šodien ir ļoti svarīga, jo mēs tuvojamies mūsu parlamenta mandāta beigām. Junkera kungs pēdējo reizi runāja šai plenārsēdē. Premjerministrs, kas ir bijis mūsu parlamenta loceklis deviņus desmit gadus. Viņš tagad ir valdības vadītājs, un mums ir ļoti svarīgas vēlēšanas, kas tuvojas. Es nedomāju, ka šis ir īstais laiks, kad mums vajadzētu nobīties. Mums jāskatās arī uz pozitīvo, kas ir noticis, un mums ir jādomā par nākotnes izaicinājumiem. Mums ir jāskatās, ko mēs esam izdarījuši ne tā, kur mēs esam kļūdījušies un ko mēs vispār nesam izdarījuši. Tikai šādā veidā mēs varam tikt galā ar ekstrēmā labējā virziena uzvaru, kas varētu sagraut visu, ko mēs esam izveidojuši. Kariņkungs, jūs runājāt par Ēzopu un viņa fabulām. Un jums taisnība. Taču mums ir jāredz, kur mēs pat labam atrodamies, un kur mēs būsim pēc desmit gadiem, un kur mēs esam pēc krīzes desmit gadiem. Ekonomika ir attīstījusies, Taču starp reģioniem Eiropas Savienībā atšķirības ir palielinājušās, un arī likuma vara daudz kur vairs nav tik stabila. Eiropas parlaments un komisija ir mēģinājuši ietekmēt Poliju un Hung Ungāriju. Ar 7. panta palīdzību par viņu pārkāpumiem, taču padome nav darījusi neko. Parlaments un komisija ir iztais, izveidojuši priekšlikumu, kā reformēt patvēruma paketi, bet padomē valdības neko nedara. Komisija un parlaments un Eiropas centrālā banka vēlas veidot trešā pīlāri ietvaros banku savienību, veidot ieguldījumu garantiju mehānismu, bet padome nedara neko. Dažas valdības, piemēram, Vācija un Holande, veto šo projektu. Ja mēs gribam virzīties uz priekšu, ja mēs gribam lielāku politisko integrāciju, caurskatāmību, kohēziju, tad mums ir jādarbojās šajās jomās arī klimata pārmaiņu jautājumā, kā Greta Thunberg mums iesaka. Eiropas Savienībai ir jābeidz būt dalībvalstu grupai, kurā faktiski Vācija pieņem visus lēmumus. Gribu teikt, ka piekrītu Junkera kungam tajā, ka ja mēs gribam panākt mūsu mērķu īstenošanu, mums ir nepieciešams lielāks budžets, vairāk naudas sociālajā fondā, nevis jāsamazina šie līdzekļi, bet jāpalielina. Tas pats attiecas arī uz kopējo lauksaimniecības politiku. Tā ir jāstiprina, nevis jāsamazina finansējums. Mums nepieciešams vairāk naudas jauniešiem, pētījumiem, inovācijām, Erasmus programmam. Kariņa kungs, kā bijušais parlamentārietis, kāpēc tad jūs neskatāties uz Monti komitejas rekomendācijām? kā tad mēs varam virzīties uz priekšu, uz lielāku politisko integrāciju, uz emu, uz monetāro savienību bez sociālā aspekta risinājumi. Junker kungs, Kariņa kungs, sociālā dienas kārtība tika pieņemta Gēteborgā, taču satura praktiski nav. Nevienlīdzība aug, un tas savukārt uzkurina labējos spēkus, kas vēlas iznīcināt demokrātiju un Eiropas Savienību. Salvini, Orbāns, Lepēna jau pirms vairākiem gadiem to ir pauduši visai skaidri. Un kā Vēbera kungs teica, tā mēs varam nonākt pie nacisma un fašisma jaunās Eiropas parlamenta vēlēšanas varētu veidot lielu vairākumu parlamentā šādiem spēkiem. Mums ir vajadzīga apvienota, demokrātiska Eiropa, kas samazinās nevienlīdzību. Paldies! Lambertkungs! Godātais premjerministra kungs, Krišjāni, es esmu sveicis atpakaļ parlamentā, kur tu tik labi pazini. Mēs nevienmēr esam bijuši vienisprātis par ekonomiskajām lietām, bet vienmēr esmu apbrīnojis tavu apņemšanos attiecībā uz kopīgo Eiropas projektu, un šodienas uzruna bija apliecinājums tam. Un tas ir tipiski e, atrast šādu pieeju Baltijas republikās. Es uzskatu, ka trīs Baltijas valstīm un Benelux valstīm būtu jāsadarbojas daudz ciešāk, padziļinātāk, jo, ja tās spējas atrast savstarpēju vienošanos, viņi varētu veidot šo tiltu, vienprātību Eiropā, un tas būtu labāk nekā Francijas-Vācijas eh, duo, kas šobrīd dominē it kā. Man ļoti patika tava uzruna. Un man patika atgādinājums mums, ka Eiropas Savienībai ir miera projekts, Domstarpību atrisināšana ar dialogu, nevis ar spēku. Tas ir ne tikai apliecinājums, e, kāpēc šis Eiropas projekts tika izveidots, bet arī apliecinājums, kāpēc tas ir vajadzīgs. Man patika arī šī metāfora, ko tu minēji. Tāpat kā tu, es nāku no nelielas valsts, bet arī lielās valstis Eiropā īstenībā ir mazas, ņemot vērā globālo mērogu. Man patika arī tas, ko tu sacīji par vienoto tirgu. Tas ir principā labākais brīvā tirgu, brīvās tirdzniecības nolīgums, jo to pārvalda demokrātiskās iestādes, Eiropas parlaments, Eiropa padome. Nekur citur brīvās tirdzniecības zonās to neatrast. Man patika arī eh, tas, ka tu biji ļoti atklāts par naudas atmazgāšanas apkarošanu. Tu atradi pareizos vārdus, un mums patīk to dzirdēt, jo mēs zinām, ka tā apņemšanās šai jomā ir ļoti spēcīga. Es vēlētos nepiekrist varbūt eh, ne tam, ko tu sacīji, bet eh, dažām rīcībām, ko Latvijas eh, valdība ir darījusi. Pirmkārt, ir jāizvēlas būt līderim mūsu sabiedrības ekoloģiskajām pārmaiņām. Ja mēs nevaram uh, iekļauties vides eh, nospraustajām eh, barjerām, tad tas nenāk pa labu. Tas arī ir līderības jautājums. Ja mēs eiropieši nebūsim vadošie šajā procesā, tad to uzņemsies citi. Un mēs paliksim pozīcijā, kas liek mums pirkt citur izgudrots risinājums. Pieminēja arī lauksaimniecību. Kopējā lauksaimniecības e, politika ir lielākā daļa no Eiropas Savienības budžeta. Mums ir jānodrošina, ka katrs e, eiro cents, kas tiek tērēts, nāk par labu mūsu lauksaimniecības modeļa transformācijai, samazinot CO2 izmešus, atjaunojot bioloģisko daudzveidību un augsnes kvalitāti. Jā, tiek e, ar pašreizējo modeli veicināts produktīvisma modelis, un tas kļūst pārāk zaļš, cik es saprotu daudzu izpratnē. Es piekrītu, tad, kad eh, katra valsts saņem savu taisnīgo daļu no kopējas lauksainicības politikas, bet mūsu mērķis būtu cīnīties par zaļāku eh, šo politiku. Uh, ejot prom no industriālās lauksaimniecības. Otrs aspekts, ko vēlos pieminēt, ir pilsonības jautājums. Jū, tu pieminēji Eiropas eh, vērtības, un otrajā pantā pirmā vērtība, kas ir pieminēta, ir cilvēka cieņa. Cilvēka cieņa nav sadalāma, tā ir attiecināma uz visiem. Latvijas vēsture, kā daļa negribīgi eh, pieņemta PSRS, eh, tā atspoguļo vēsturisko situāciju. Mēs saprotam, ka pagātni nevar ignorēt, bet mēs uzskatām, ka kā daļai no Eiropas Savienības Latvijai ir jābūt pietiekami spēcīgai, lai tā neturētu vairāk kā 10% no saviem e, iedzīvotājiem bezvalstnieku statusā. Jums ir jādara vairāk, lai aizstāvētu minoritāšu tiesības, cīnoties ar diskrimināciju, tīpaši attiecībā uz vecumu, invaliditāti vai seksuālo orientāciju. Treškārt, mēs atzinīgi vērtējam to, ka visas trīs eh, Baltijas valstis ir izvairījušās no eh, šīs eh, toksiskās pieejas migrācijas jautājumā, bet nesen tava valdība bija pret obligātās sadalīšanas schēmu, kas ir vienīgais veids solidaritāte Eiropā. Un arī globālais migrācijas pakts, kas eh, saskaņā ar to, kas ir minēts, ir vienkārši vadlīnijas, kā tikt galā ar šo problēmu. Tu un es zinām, ka tas nav juridiski saistošs un tas balstās suverenitātes principos, atbildības sadalīšanā, nediskriminēšanā un cilvēktiesībās. Un tur tiek atzīts, ka tikai kopīga pieeja ļaus mums tikt galā ar šo izaicinājumu. Latvijas parakstam būtu jābūt uz šī dokumenta. Godātie kolēģi, tuvojoties Eiropas vēlēšanām, šī ir pēdējā diskusija par Eiropas nākotni šajā Eiropas parlamenta sasaukumā. Jūs varat paļauties uz mums, ka mēs turpināsim aizstāvēt pirmos centienus izveidot transnacionālu demokrātiju. Mēs cīnīsimies visu vārdā, liekot cilvēka cieņu pirmajā vietā, nevis īstermiņa ekonomiskos ieguvumus. Jo taisnīgāka, ilgspējīgāka būs Eiropa, jo labāk mēs attaisnosim mūsu vēlētāju vēlmes. Paldies! A nome del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, la parola all'onorevole Coburn. Un tagad ir vārdā Coburn kungs. Oh, we're on. Paldies, priekšsēdētāji. Premjerministra Kariņkungs. Mans dārgais draugs Žanklods Junker. Dāmas un kungi. Novēlu visiem priecīgas lieldienas, kas būs jau pavisam drīz. Milzīgais sašutums par eh, Parīzes dievmāts katradāls eh, bojājumiem parāda to, cik daudz mums rūp vēsturiskais mantojums Eiropā. Visa vienotība, kas Eiropā ir, balstoties uz filozofisko uh, un citu vēsturisko mantojumu, kas izriet no Roma, uh, ties, no uh, Romas tiesībām un mūsu mantojuma, ir tikai piemērs tam. Tas ir novedis pie Lisabonas līguma, kas mums nepatīk īpaši Eiropas Savienība noraidīja jebkādas atsauces uz dievu un kristīgo ticību Eiropā. Tas, acīm redzot, Eiropas kontinentam ir kaut kas pilnīgi svešs. Eiropas Savienība pati ar agresīvu laicīguma politiku ir mūsu mantojuma noraidījums, mūsu kultūras noraidījums, kas ir pamats mūsu pašreizējai kultūras vājumam, uh, kas tikai ir iemesls, kāpēc cilvēki aizvien vairāk Eiropā noraida Eiropas Savienības ideju. Eiropas projekts ir kā šausminošs reliģisks kults. It kā Robes Pjērs būtu to izdomājis vai e, kaut kas tam līdzīgs. Premjerministra Kariņkungs ar visu cieņu Jūs sacījāt, ka Krievijai ir kas kopīgs ar Brexit procesu. Dārgais kungs, Briti, kas vēl 1940. gadā cīnījās pret autoritārismu, ir paši spējīgi izlemt eh, par Eiropu. Tas, ko viņi nevēlas, ir birokrātisks autoritārisms no neievēlētiem Eiropas birokrātiem. Un būsim atklāti, šis parlaments ir kā einuks. Nu, mēs vēlamies, lai mūsu pašu valsts parlaments lem mūsu likteni. Un tur dominē personas, kas ir eh, infiltrējušās, kad 30, pirms 30 gadiem vairāk, eh, kas aizstāv šo Eiropas kultu. Mēs būtu varējuši vienkārši pateikt, mēs ejam prom no Eiropas Savienības, balsīsimies uz eh, PTO noteikumiem vai ko līdzīgu, bet nē, šī kulta atbalstītāja izlēma savādāk. Un mūsu premjere, Mejas kundze, ir no, nodevusi savu valsti daudzos veidos. Te tiek eh, sacerēti visādi nevajadzīgi atbalsta mehānismi, rezerves varianti īrijai. Tas viss pieder pie šī eiro kulta. Izskatās, ka šie cilvēki sen vairs nesaprot, ko vēlas viņu vēlētāji. Un tas ir novedis pie tā, ka tiek, tagad tiek Briti